pret uh, nelegālām spēlēm un pret krāpšanu. Un jūs varat rēķināties ar manu izšķirīgu aktīvu darbību uh, visos šajos jautājumos. Paldies! So, colleague, the debate is... Paldies, Baņiekungam. Diskusijas ir uh, slēgtas un par šo jautājumu balsosim rīt 12. Tālāk mēs runāsim par medus bišu veselību un biškopību. Un uh, tagad vārds referentam Tabaidi kungam uz 4 minūtēm. Paldies! Paldies, priekšstādā! Egészségügyre összpontosít, de az ágazat más fontos kihívás. Dalīkungs, kolēģi, mans. Mans ziņojums ir par medus bišu veselību un biškopības nozaru, bet došu atbildību arī uz uh, citām problēmām komisijas um, dienesti ir uh, arī tādu ļoti skaidru dokumentu sastādījuši. Balstoties uz to arī es attīstīju manu do dokumentu, un es ceru, ka lielākā daļa no šīm domām tiks īstenots arī padoms uh, dokumentos, un ka mēs varēsim iesaistīt visus, kam ir nozīmīga biškopības nozare. Biškopības nozare un uh, aputekšņošana ir uh, svarīga lauksaimniecības sastāvdaļa. 84% no augu sugām un 76% no pārtiks ražošanas Eiropā ir atkarīgi no aputeksnēšanas. To veids bites. Tas uh, nozīmē, ka tiek radīts uh, ļoti nozīmīgs uh, ekonomisks sektors un mums ir jā atbalsta biškopība. Nelaimīgā eh, kārtā nav eh, īpaši daudz medikamentu, kas varētu palīdzēt apkarot bišu dzīvnieci, dzī, eh, slimības, jo lielie farmaceitiskie uzņēmumi nav interesēti attīstīt šos medikamentus. Un savukārt biškopības nozarei nav nepieciešamo resursu, lai atbalstītu šo uh, medikamentu izstrādi. Šī problēma e, eksistē jau gadu desmitiem, un ja nespēsim mainīt uh, situāciju un izmantot kopienas līdzekļus, tad krīze biškopības sektorā netiks atrisināta. Bez tam ir vēl viena problēma. Šis sektors nav pietiekami labi organizēts, mums nav pietiekami daudz datu par bišu slimnībām, par uh, bišu saimju uh, skaitu, kā arī par uh, biškopības uh, nozari kopumā. Līdz ar to būtu ļoti nozīmīgi uh, pievērst uzmanību uzticamu datu savākšanai. Nākošais jautājums. Biškopja informācija un informēšana. Dalību valstīm vajadzētu uh, profesionāli informēt biškopjus. Vēl viena uh, problēma ir fitosanitārie apstākļi un uh, to ietekme uz uh, bišu un medus bišu veselību. Tiek uh, daudzkārt uh, par um, šo jautājumu runāts un par fitosanitāriem apstākļiem runā praktiski katrā diskusijā, bet mans pārdoms ir tāds, ka uh, dažkārt lobby neļauj mums burtiski uh, Mm, dažas aktīvās substances saukt vārdā, saukt vārdā pat manā uh, ziņojumā, jo dažas aktīvās uh, vielas varētu aizvietot ar citām aktīvajām vietām, kas būtu mazāk kaitīgas medus bišu veselībai. Runā par uh, neonikotīdu saimi, un es pats cīnīšos, lai uh, šīs uh, vielas parā, uh, um, ai, tiktu aizvietotas. Es uh, aicinu uh, pārskatīt medus kvalitātes kritērijus, jo tie nav pietiekami skaidri noteikti. Mēs nevaram praktiski nu, aizsargāt mūsu biškopjus. Ir arī uh, problēmas ar importētā medus kvalitāti. Nākošais jautājums - ģenētiski mainītie augi. Ir uh, plašas diskusijas, vai ģenētiski mainītie augi ir kaitīgi, jeb nē. Es aicinu Eiropas komisiju uh, pasūtīt uzticamu zinātnisku pētījumu, jo šeit mēs runājam par zinātniskiem datiem un tādu mums uh, Mm, pietiekamā daudzumā nav, mums ir nepieciešams šāds pētījums. Nākošais jautājums - antibiotikas. Ir nepieciešams risinājums visā Eiropas uh, Savienībā, kas skartu uh, sliekšņus, kādi ir noteikti. Uh, piemēram, gaļas sektorā gaļa patērē daudz vairāk nekā uh, medu, bet medu sektorā praktiski nekādas uh, regulācijas nav. Un noslēgumā Alberts Einsteins teica, un man liekas, ka tas ir pārspītāk, viņš teica, ja nebūs bišu, tad pasaulē pēc četriem gadiem uh, cilvēces beigas pienāks mēs redzam, cik nozīmīga ir biškopība un cik nozīmīga ir bites, Uh, lai saglabātu biodaudzveidību, un uh, uh, mums jāsako Alberta Einsteina ieteikumam. Paldies! Paldies! Došu iespēju izteikties tiem deputātiem, kas vēl nav izteikušies šokar, jo ir pieteikušies pārāk daudz. Kelī, kungs, lūdzu. Kā jau iepriekšējais runātājs teica, šis ir ļoti svarīgs jautājums bet reti kurš to apzinās. Kā jau viņš e, teica, Einsteins vismaz apzinājās, cik tas ir būtiski. Un viņa teiktais ir jāpatur prātā un varbūt e, jāinformē citi par to. Ja 85% sugu ir atkarīgi no aputeksnēšanas, un tad saprotams, ja biķis izmirst, tad nebūs nekādas aputeksnēšanas. Ir ļoti daudz jautājumu, kas ir jāskata viens no tiem, ko mēs Sīrijā ļoti labi darām, ir mēs saglabājam dabīgās bišu sugas, neļaujot importēt svešas sugas. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saglabātu sugu, sugu tīrību. Tas ir kultūras jautājums un arī saistībā ar tautsaimniecību, ja mēs ņemam vērā medus nozīmi mūsu diētā, arī to mēs varam izmantot, lai uzlabotu šo situāciju. Paldies Kelī kungam. Regners kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Bišu veselība krīzes apstākļos varbūt pirmajā brīdī liekas ne tas svarīgākais jautājums, Bet Einsteins savulaik sacīja, ka cilvēks neizdzīvos ne četrus gadus, ja bišu vairs nebūs. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, lauksaimniecības ražošana un arī mūsu veselība ir ļoti nozīmīgi lielumi. Un um, es pati nāku no Austrijas, tiek veikti ļoti lieli pētījumi, bet mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi un ļoti konkrēti noteikumi par to, kādus aus aizsardzības, auga aizsardzības līdzekļus vispār drīkst lietot. Ir nepieciešams lielāks finansiālais atbalsts pētījumiem, jāveic profilakses pētījumi arī attiecībā uz medikamentiem un alternatīvām iespējām, ko var izmantot ķīmisko insekticīdu vietā. Liels paldies! Eihuda kungs lūdzu. Vēl, voorzitter. Paldies, priekšādātāji. Mēs visi esam viensprāts par bišu svarīgumu, bet lasot ziņojumu, netiek kritizēta pašreizējā lauksaimniecības politika vai tās modelis tiek piedāvāti papildus augu aizsardzības līdzekļi, ko laist tirgu vai tiek piedāvāts vienkārši iestādīt vēl dažus uh, dzīvžogus, tāpēc mēs piedāvājam savu alternatīvo priekšlikumu. Neonikotinoīdi ir jāizņem no tirgus šobrīd, jo ir pierādīta to kaitīgā ietekme. Uh, ģenētiski modificētie organismi, ņemot vērā profilakses principu, arī būtu jāierobežo un no tiem jāies, jāatsakās. Ir jāturās pie principa mazāk monokultūru, biežāku augu seku. Paldies, Stevenson kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Er, septembrī Eiropas kopienu tiesa pieņēma lēmumu, ka uz katrai uh, ma, uz katrai medus burciņai jābūt uzrakstam, ka tā satura putekšņus, ziedputekšņus. Un galu galā tas izraisīs tikai lielas papildus izmaksas, jo tas taču ir visiem zināms ka medus satura ziedputekšņus. Un mēs šeit runājam mēnešiem vien par to, kādai, kādai uh, informācijai jābūt uz pārtikas, bet tas taču nav tiesas uzdevums to noteikt. Tāpēc es gribētu likt tiesnešiem priekšā uh, Uh, uz, izkārt plakātu pie tiesas, ka viņu darbam jēgas nav. Paldies, Ferēras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, bišu saimju apdraudējums ir ļoti nopietna problēma. Ir nepieciešami uh, efektīvi pasākumi, kā nodrošināt saimju atveseļošanos, lai vispār varētu izvairīties no tā, ka bites tiek apdraudētas, slimo un saimas iet bojā, jo tas atstās ļoti negatīvu iespaidu uz lauksaimniecību, bet to nevar panākt ar šo intensīvo monokultūru lauksaimniecību, kurā arvien vairāk tiek izmantoti pesticīdi, uh, ģenētiski modificēti organismi un netiek domāts ilgtermiņā. Ir jāņem vērā zinātnisko pētījumu rezultāti, jāsniedz tehniskā palīdzība lauksaimniekiem, bet lauksaimnieciskās ražošanas modelis ir jāmaina pašos pamatos un kopējā lauksaimniecības politika ir jāreformē arī ņemot vērā bišu veselību. Nākamā runātāja Patraunevičas kundze. Paldies, priekšādātāji! Es gribētu teikt paldies ziņojuma autoram un gribētu eh, piebilst vēl to, kā tās, tā ir parādība, kas pirms 50 gadiem vēl nebija vērojama, proti, kā uh, invazīvas sugas vai svešas sugas tiek um, uh, ieviestas uh, vidēs, kur nav tām piemērota dzīves apstākļu. Un uh, šīs invazīvās sugas uh, tie var būt arī parazīti, kas var apdraudēt uh, sugas, kas tradicionāli dzīvo noteiktās vietās. Arī uh, dravnieki, biškopji ir daudz labāk jāinformē un jāizglīto. Paldies, Merkes kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētā, es runāšu īsi. Es atbalstu alternatīvo rezolūciju, kas arī rīt tiks piedāvāta balsojumam. Bērniem skaidro, kā rodas cilvēki ar um, bišu uh, piemēru, bet drīz to nemaz nevarēsim. Un ja mēs, piemēram, paši nevarēsim arī saražot pārtiks uh, produkts, tad tas nozīmē, ka mēs nu no burtiski tā kā paši sevi iznīcinām. Mēs esam izmainījuši dabu, uh, izmantojot pārāk daudz pesticīdus, pārāk daudz monokultūras un pārāk industriāli. Uh, orientējot mūsu lauku saimniecību. Un tagad mums vajadzētu atgriezties pie dabiskās saimniekošanas un pie bioloģijas principu ievērošanas. Paldies! Bronks kungs nākošais. Bees like this. Uh, bites tāpat kā uh, Roma tautība ir brīvi gari. T tāpat kā šīs cilvēka attieksme pret metālu arī uh, bitēm īsti neinteresē, kāds īsti ir puteknis un pajautājiet pat kādai bitei, par ko tā domā par ģēmo, tā tikai parautīsiet, ko es to domāju, es tikai daru savu darbu. Un tas nodrošina, ja mums būtu jālīdz romiem vākt uh, metālu, tad tas uh, mums tiktu skaidrots kā netaisnīgs. Tas, kas ir attiecināms uz cilvēkiem, ir attiecināms arī uz bitēm un biškopiem. Nesamērīgas prasības, eh, kurām nevar panākt atbilstību, tikai radīs to, ka uzņēmumu bankrotēs. Paldies! Pēdējā runātāja Magines skundze. Paldies priekšsētāji un paldies arī referentam. Es priecātos, ja šis uh, ziņojums būtu par visām bitēm, arī medus bitēm un uh, eh, cauvaļas bitēm Un šajā ziņojumā tiek runāts par to, ka trūkst uzticam un salīdzināmu datu par medus bišu jautājumiem par saimnes sabrukumu un tam līdzīgi. Un tādēļ mums ir nepieciešami dati, ar kuriem mēs varētu strādāt. Tas, ka pesticīdi rada problēmas, tas ir jā, jāizpēta, bet tas, ka lauksaimniekam būtu jāizmanto pēc iespējas mazāk pesticīdu, vai tas, ka viņi izmanto pārāk daudz, nu tas ir jājauno, jārisina ar jaunu regulējumu attiecībā uz pesticīdu izmantošanu, tas jau ir jāapzinās. Un tālāk runājot par dzīvotnēm, visiem kukaiņiem ir nepieciešamas šādas uh, teritorijas, un man kolēģis par to runāja, es esmu uh, apsādījis vairāk sektārus, paredzot to bitēm, tur ir tagad cauļas bites, un tas darbojās, tā kā šos uh, pasākumus var piemērot mūsu lauksaimniecības politikā, un to es atbalstīšu. Paldies, Magines kundze, un tagad vārds tālīkungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Man ir prieks redzēt, ka ir ļoti daudz diskusiju noticis šodien, šogad parlamentā, padomē un citur pēc tam, kad komisija nāca klājā paziņojumu pagājuši decembra ar ziņu par bišu veselību. Tas parāda, ka šis paziņojums ir veicinājis labāku izpratni par šo jautājumu. Mūsu sākotnējais novērtējums joprojām ir spēkā. Bišu veselību ietekmē dažādi faktori, un uz doto brīdi zinātne nav noteikusi, kādi ir konkrētie cēloņi un cik lielā mērā bišu populācijas ir samazinājušās. Un es vēlos uh, teikt paldies uh, Tabaidi kungam, kurš ir sagatavojis ļoti labu un līdzsvarotu ziņojumu par šo sarežģīto jautājumu tie daudzie faktori, kas ietekmē visu veselību, ir atspoguļot šajā ziņojumā. Tomēr visiem ir skaidrs, ka nav iespējams šo situāciju ātri atrisināt, nav viena vienīga risinājuma. Tomēr ir skaidrs, ka mūsu pētniecības centieni ir jāpastiprina un mēs tam pievērtīsim lielāku uzmanību, gatavojot nākotnes pētniecības programmas, un mēs varam pieslīpēt tos elementus, kas eh, būs ar vislielāko ietekmi. Komisija jau ir veikusi vairākas būtiskas darbības, piemēram, nozīmējuši jaunātu referenšu laboratoriju attiecībā uz bišu veselību un palienu ES nodevu finansējot nacionālās lauksaimniecības programmas. Es augstu vērtēju parlamentu atbalstu šīm iniciatīvām. Ir plāni veikt arī citas darbības. Parlamenta eh, ziņojums dod mums vielu pārdomām par daudziem jautājumiem. Varu jūs eh, apgalvot, cienījamie deputāti, ka mēs skatīsim visus jūsu ieteikumus ar ļoti lielu uzmanību. Esmu pārliecināts, ka tas ļaus mums labāk izlemt par labāko darbību un stratēģiju nākotnē. Tomēr vēlos atgādināt, ka komisijai pie ir ierobežoti instrumenti un resursi. Dalību valstīm iesaistītajām pusēm ir ļoti nozīmīga loma šeit spēlējama. Tas, eh, piemēram, varētu būt vairāk ieguldīt līdzekļus veterināro zāļu izstrādāšanā. Tāpat eh, dalību valstīm un iesaistītām organizācijām ir jārunā par vislabāko lauksamniecības un buškopības praksi, veicināt informācijas apmaiņu un izplatīt praktisko informāciju biškopiem. Es ļoti augsti vērtēju, kā jau teicu, šo parlamentu sagatavo ziņojumu un ceru, ka nākotnē mums pie šī svarīgā jautājuma izdosies labi sastrādāties. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to liekam punktu pie šīm diskusijām un tāpat kā ar iepriekšējiem jautājumu par to balsosim rīt pulksten 12. Nākamais jautājums ir